Ja, ja kolēģis. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Pirmam kārtām mums jāpieņem darba kārtība. Un jūs jau redzat. ka mums paredzēta komitejas sanāksme tikai rīta pusē. Un pēcpusdienai un rītdienai nu, vairs nekas nav paredzēts virkni iemeslu dēļ. Daļai tāpēc, ka mums ir diskusijas par sarežģīto procedūru un šobrīd. Vai varam uzskatīt darba kārtību par apstiprinātu? Paldies! Mm, paziņojumi no manas puses. Jorp, trialogs notika 29. februārī un otrs trialogs notika vakar, galvenie politiski apspriestie jautājumi saistībā ar pensiju izmaksu paziņojumiem un aprūpas pakalpojumiem, depozitāriem, paudžu mm, līdzsvaru, sociālo pārvaldību, riski izvērtējumu un citiem aspektiem. Te arī vienošanās, pilnīgi vienošanās panākta netika, tomēr tika gūti panākumi virzībā uz priekšu, ir tīpaši attiecībā uz repozitoriju. repozitoriju. Un nākamais, nākamā tikšanās paredzēta 13. aprīlī. Nu, un tad varam pāriet pie trešās darba kārtības punkta - virtuālās valūtas. Ziņojuma projekta izskatīšana, un es došu vārdu referentam Jākupam un Vaicakeram. Yes, thank, thank you, Liels paldies priekšādātāji! Pagājušajās pāris nedēļās mums bija tas prieks un gods strādāt pie šīs jaunās tehnoloģijas, kas ir bitmonētu pamatā. Ļoti plašs novatorisms šajā jomā norisinās plašos apmēros strauji iet uz priekšu attīstība. Un iesākumā uh, Ehm, nu, gribētu teikt jums, ka ne jau tā, ka šīs eh, apspriešanās par šo tēmu ir beigušās, bet šīs iepriekšējās nedēļas ir bijušas ļoti auglīgas, ļoti daudz ir bijuši diskusijās ieska, iesaistīti, un tas, protams, pilnīgi noteikti attiec arī uz maniem kolēģiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Tiešām viedokļu apmaiņa bija ļoti liederīga. Piesaistījām daudzus un dažādus ekspertus uzklausīšanu laikā uzdevām eh, gan viņiem jautājumu šeit komiteju uzklausīšanas lako, gan arī bija pāris sanāksmes videokonferenču formā, un tas deva lielu ieguldījumu mūsu zināšanu veicināšanā šajā jomā. Tiešām ļoti labi pastrādāja arī sekretariāts, paldies viņiem par to. Galvenās lietas, ko gribēju pateikt, ir Lukāns. Pirmām kārtām Mēs nerunājam te par kaut ko, par ko runā tikai plašsaziņas līdzekļi. Nē, šī ir lieta, kurā interesēta arī uzņēmumi. Viņus interesē šīs jaunās tehnoloģijas potenciāls, un to labi pierāda vairāk nekā uh, miljārdu eiro, kas tika investēti tieši šajā jomā, tas jau noticis tā līdz šim. Investīcija fokus šobrīd nedaudz mainās. Sākumā investīcijas bija saistīts tieši ar bitmonētu pašu, tā ir šī virtuālā valūta, bet pēdējā laikā pārsvarā investīcijas vairāk pievēršas investī... Um, tīrvērtas norēķinu un cita veida elementiem šai kopējās atlītās vidgrāmatas tehnoloģijas, jeb DLT vidē kopaina attīstās. Un tad nu rodas jautājums, kā tad uzraudzīt to visu, kā regulēt šo jomu, kā pieņemt tiesību aktus, ko darīt likumdevējiem, jo šī, šis mēģis faktiski ir tas, kas staigājošs mēģis, un mēs, protams, negribam arī nožņaukt šo novatorismu pašos pamatos, tas nes līdz progresu, efektivitātes ieguvumus, par to runāšu arī vēlāk, bet tajā pašā laikā, protams, uh, pastāv arī ļoti daudz iespējami riski šai saistībai, tīpaši tāpēc, ka e, šo, šo tehnoloģiju strauji sāk izmantot ļoti plašā apmērā. Tātad, kā mēs varam izvairīties no tā, ka veidojas sistēmiski riski un kā varam panākt to, ka šādu risku gadījumā spējam strauji rīkoties. Mana ziņojuma projekta galvenais, ie, galvenais ieteikums ir izveidot darba grupu, uh, kas apkopoto ekspertu zināšanas Eiropas Savienības līmenī, lai izstrādātu likumdošanas priekšlikumus strauji, bet vienlaikus tāpat laikā arī piedāvāt konsultācijas dalību valstīm par to, kā labāk tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kas varētu rasties šīs tehnoloģijas izmantošanas rezultātā nākotnē. Turklāt pastāv arī zināmā konkurence rūpniecības politikas perspektīvas kontekstā, un par to, protams, arī jādomā. Mēs gan vēl nezinām, cik lielā mērā, cik plaši tiek izmantots, tiks izmantot šīs tehnoloģijas, piemēram, pēc desmit gadiem, bet pamatjautājums ir tāds, ja tās tiks ļoti plaši izmantotas, tad tādā gadījumā vai mums mūsu rīcībās pietiekami instrumenti, lai pārliecinātos, ka šī tehnoloģija tiek izmantota godīgi kad nu, dominējošas sistēmas būs nebūs tādas, kas izslēdz konkurenci, un tāpēc, lūk, sagatavojām šo rekomendāciju, iekļavam to ziņojumā par atklātas pieejas eh, digitālo maciņu. Bet, protams, ka līdzīga veiga sistēmas varbūt vēl ir vajadzīgas, lai to pilnībā nodrošinātu, bet jāsaka, šobrīd vēl nevaram paredzēt iespējamo tehnoloģisko attīstību. Ziņojumā pievēršos galvenokārt diviem jautājumiem. Pirmais ir jautājums par virtuālo valūtu pašu. Un šai jomā galvenais potenciāls, protams, ir tāds, ka virtuālā valūta var būtiski samazināt transakciju izmaksas. Tas ir īpaši aktuāli pārobežu maksājumiem un transakcijām, kas šobrīd tomēr ir joprojām diezgan dārgas šajā jomā, un tas ir konstatēts šo uz dzimteni nosūtīto maksājumu jomā. Parasti viņi sūta un salīdzinoši nelielas uh, summas savām ģimenēm, parasti attīstības valstīs, bieži vien uz valsts, sūta uz valstīm, kur pat ne visiem ir banku konti. Un visas šīs bloka ķēdes tehnoloģijas un mobīlē maksājumi patiešām ir uh, tādi, kas ļautu šādu maksājumu izmaksas samazināt jo zemākas transakcija izmaksas varētu izmantot arī tāpēc, lai padarītu maksājumu izcenojums daudz e konkurētspējīgākus Eiropā nevis jaunu regulējumu rezultātā, bet gan tehnoloģiju rezultātā. Zināmā mērā to mums jau ir izdevies panākt e, tādās jomās kā pakal maksājuma pakalpojumu direktīvā. Nu, tāda interesanta attīstība. Otram kārtam. Mikromaksājumu jomā arī pastāv zināms potenciāls, varētu izmantot šādas tehnoloģijas citas starpā, lai varbūt progresīvi aizstātu maksājumus par daudziem datu pakalpojumiem tā vietā, piemēram, lieliem uzņēmumiem piedāvājot piekļuvi datiem ar atbilstīgu mikromaksājumu paņēmienu, kas vienlaikus ļautu nodrošināt datu privātumu. Nu, protams, kā visu jaunu tehnoloģiju gadījumā līdz nāk arī dažādi riski. Tieši tāpat kā tas ir ar jau pieņemtām tehnoloģijām, kā piemēram skaidru naudu, eh, nu, pastāv, protams, potenciāls par nelegālu līdzekļu legalizēšanas, eh, nodokļu krāpšanas eh, iespējām. Uh, Tāpat arī pat varbūt saskaņā ar neseniem Eiropā saņemtajiem ziņojumiem um, pastāv iespēja, ka to izmanto arī teroristi savu finansējumu plūsmām. Nu, protams, ka ņemot vērā, ka šī tehnoloģija patiešām ir sadalīta, tad uh, Tādā gadījumā zināmu vērā brīdinājumu dod arī bitmonēta pati, jo sakotnēji tā tika izveidota tā, lai tā darbotos kā autopilots automātiski tātad, bet tehnoloģiski problēma parādīšanās gadījumā nebija nekāda veida pārvaldes struktūras, kas, kļau, kas ļautu lietojumu programmatūru tā saprātīgā veidā atjaunināt. Nu, tas nozīmē, ka arī šāda veida problēmas varētu kļūt daudz aktuālākas, ja tehnoloģijas tiek izmantotas plat, plašāk. Tāpat arī patērētāja aizsardzības nianses, jo jaun, rodas jauna biznesa modeļa, un tad nu rodas jautājums, vai visi no tiem varēs izpildīt savus solījumus, uzņemtās saistības. Nu, un, protams, ka šobrīd arī pastāv ļoti būtiskais jautājums par bitcoin, par ja bitmonētas svārstīgumu, un tas saistīs arī ar patērētāja aizsardzību, bet nu varbūt ilgtermiņā svarīgāk tomēr ir runāt par iespēju izmantot šo DLT tehnoloģiju jomās, kas pat nemaz neatiecas vairs uz maksājumu veikšanu. Viena no tādām uh, interesantākajām izmantošanas iespējām, ko stāstīja MIT eksperts uh, Mums bija, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesība jomā vai, piemēram, elektroniskās biļetes. Tās varētu šobrīd elektroniskās biļetes tiek pārdotas, piemēram, uz dažādiem sporta pasākumiem. Tad varbūt, ka nu, šobrīd ir iespējams tā, ka viena biļete tiek pārdot pieciem cilvēkiem, pieci ierodas pie stadiona eh, vārtiem, un kuram tad šī biļete tiks, kurš tad tiks ielaist. Bet ar šo DLT tehnoloģiju ir iespējams izdarīt tā, ka tas viss ir mm, skaidrs, nu, vai, piemēram, var arī pārdot digitālās mūzikas kolekciju um, nu, tūkstots reizi un, nu, un, un tā tālāk, bet tikai vienu, piemēram, ar DLT e tehnoloģiju var palicināties, kas notiek tikai vienu reizi. Nu, tātad visa veida pielietojamība pastāv šīm tehnoloģijām, bet kamēr tas vēl tā nav, tad varbūt viena no tādām interesantākajām un mums ehm, svarīgākajām jomām, protams, ir tīrvērts un norēķina joma, jeb klīringa un norēķina joma. Un šai kontekstā gribu pieminēt, uh, ka, protams, šai gadījumā pastāv potenciāls ne tikai, tāpēc, ne tikai tajā, ka tikt izmantot publiskā bloka ķēde un nebūtu vajadzīga šī centrālā iestāde kā tāda, bet arī privātā bloka ķēde varētu darboties. Nu, piemēram, transakcijas varētu tikt veiktas, nu, no aprēķinu skatu punktu raugoties daudz efektīvāk un vienlaikus nodrošināt pretoties starp spēju un drošību. Tāpēc es domāju, ka šai, šī tehnoloģija pavisam drīz tiks izmantota ļoti plaši. Es domāju, nevajadzētu mums nosmacēt šo jauninājumu. Eh, man nu pat jau redz eh, dod zīmi, ka man ir jābeidz savu sākotnēju uzstāšanās, bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu vispirms apkopot kapacitāti, eh, vērot attīstību un tad vajadzības gadījumā rīkoties strauji un spār, pārliecinoši, pieņemot regulējumu, ja tas izrādītos vajadzīgs. Lielas paldies, saka priekšādātājs referentam. Tālāk Martu Šēlākungu vārdā un Tautas partijas vārdā Rozatī kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Vēlos atvainoties, ka nebūšu visai perfekts eh, Martu Šēlākungu aizstājais, viņš nevarēja mums šodien pievienoties, bet nu tā, eh, viņa vietā ļaujot man nosīt viņa piezīmes. Pirmām kārtām vēlos atzinīgi vērtēt ziņojumu par šo ārkārtīgi svaro jautājumu. Tā ir tāda jauna parādība, kas attīstās ļoti strauji. Un domāju, ka parlamenta mēģinājums kaut kādā veidā ne tik vien šo parādību izprast, bet vienlaikus arī pētīt iespējas to regulēt, ir visai slavējams. Un tas vērtējams atzinīgi. Un tāpēc šai kontekstā gribu teikt paldies Jākobam von Vaicekeram par viņa prezentāciju un ar nepieciešamību gaida iespēju tālāk sastrādāties darbā pie šī ziņojuma. Vairāk, nu, tika organizēts vairāk sēnu referentu tikšanās, tās bija ārkārtīgi interesants, un tajās tika apspriet ļoti interesanti šīs tēmas aspekti, un šai sākotnējā diskusija posmā uh, Es vēlos pieminēt pāris punktus. Nu, pirmām kārtām. Definīcija. Atsaucos, atsaucoties uz vietas regulējums, kas veicina novatorismu, tāpat laikā nodrošina tiesību aizsardzību, tas ir desmitajā punktā. Un tad tiek runāts par tiem piemērojumiem galveniem mēs tiesību aktiem šādu pasākumu gadījumā. Tālāk arī definīcija A apakšpunktā ziņojumā. Un es gribētu labprāt zināt, no kurienes šī definīcija nāk, kas ir tās, nu, avots, tā teikt. 12. Eh, ziņojuma punkts tālāk. Domāju, ka to varētu uzskatīt par visai problemātisku, jo referents iesaka pārskatīt ēstiesību aktus par maksājumiem. pirms mēs tomēr iesakam eh, pieņemt kādu jauntiesību aktu, varbūt būtu svarīgi izvērtēt to, kas ir pieejams šobrīd un kā, tie, kā pašreizie tiesību akti tiek pie, eh, piemēroti. Nu, līdz ar to eh, nu, pārbaudīt, kādā veidā tiesību akti pilda pašreizēju uzdevumu, kā, ko, kam tad būtu paredzēta šī darba grupa. Un te es runāju par 13. punktu, 14. punkts ļoti sarežģīts un šķiet tāds pretrunīgs. No nu, svarīgākais būtu uzsvērt nepieciešamību veikt ietekmes novērtējumu izpēti, ņemot vērā arī to, cik svarīgs ir labāka regulējuma elements saskaņā ar Timermans kunga teikto. Nu, lūk, tādas provizoriskas reakcijas uz šo saņemto ziņojumu projektu, iepazīstoties ar to tādā uz, um, nu, pirmajā piegājienā. Paldies priekšādā, tā liels paldies, tagad EKR grupas vārdā Ašlīs Foks. Priekšsēdētāji pateicos. Gribu teikt paldies arī Fan Vaicakar kungam par to, ka viņš uzņēmās referentu lomu strādājot pie šīs iniciatīvas ziņojuma atzinīgi vērtēju šo visai līdzsvaroto ziņojumu. Tur tiek runāts par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar virtuālo valūtu un DLT. Tāpat arī runā par iespēju, ko šī tehnoloģija nes līdzi. Es viņam piekrītu tajā, ka ar virtuālo valūtu, protams, līdzināk iespējas samazināt nevēlamās transakciju izmaksas, diversificēt maksājumu metodus un ļoti būtiski uzlabot ekonomikas attīstību. Es tāpat laikā piekrītu viņam arī tajā, ka mums ir jādomā par to, cik limitētā veidā, ierobežotā veidā regulētā likumdevēja var tikt līdzi e, šim progresam, nodrošinot attiecīgās drošības klauzulas. Es domāju, ka virtuālā valūta var dot priekšrocības, bet mums ir jāpārliecinās, ka to neizmanto kri krimināli elementi un teroristi. Piekrītu referentam arī tajā, ka mums ir vajadzīgs samērīgs regulējošais ietvers un pieeja. Mēs nevēlamies regulēt šo novatorisko elementu tik tā, lai tas pazustu no zemes virsmas, vai arī, nu, piemēram, iestumt to šai notiek kriminālajā ēnu pasaulē. Virtuālās valūtas burtiski ir bērnu autiņos vēl, un es neesmu pārliecināts, ka priekšlikums paplašināt komitejas nelegālo dzīvību atmazgāšanas, um, jeb legalizēšanas direktīvas aptvērumu uz virtuālo valūtu būtu pareizā pieeja šobrīd. Mums drīzāk vajadzētu sekot līdz virtuālās valūtas izmantošanai, pirms mēs pieņemam kādu veidu tiesību aktu lēmums. Tāpat arī piesardzīgi izturos pret iespējamo pašreizējo maksājumu tiesību aktu pārskatīšanu, jo jāsaka, tam ir vajadzīgs zināmas definīcijas. Tāpat ļoti piesardzīgi izturos arī pret maksājumu pakalpojumu direktīvas noteikumu attiecināšanu uz virtuālo valūtu. Es domāju, ka virtuālai valūtai ir potenciāls kļūt interesantu priekšrocību patērētāju rokās. Uh, Un mums vajadzētu tāpēc būt ļoti, kā likumdevējiem, piesardzīgiem un atturēties no vēlmes visu regulēt jau pie pirmās iespējas. Es drīzāk pieņemtu tādu pieeju, kur mēs nogaidām, vērojam un gribētu lūgt arī referentu izturēties līdzīgi. Lielas paldies! Thank you! Paldies! Aldes grupas vārdā Pēters Ieceks. Paldies priekšsēdētāji! skaidrs, ka virtuālās valūtas pasaule ir grūti izprotama tiem, kas nav šai pasaulē. Un jautājums vai nu abas valūtas regulēt, vai arī pagaidīt un ļaut šīm virtuālām valūtām attīstīties. Uh, pieeja dažādās valstīs bitmonētām un virtuālām valūtām ir atšķirīga. Krievijā ir paredzēts tagad ar likumu aizliegt šādu valūtu izmantošanu. Ir citas valstis, kur piemēro nodokļu likumdošanu vai cīņu pret naudas atmazgāšanu un citās valstīs tā vispār neuzskata par valūtu vai neregulē. Tātad pastāv gan risks, gan potenciāls raugoties uz virtuālo valūtu izmantošanu. Šo jautājumu Eiropas likumdevējiem būtu uzmanīgi jāuzrauga. Tas, ka uh, bitmonētu darījumiem ir pārobežu raksturs, tādēļ būtu nepieciešama vienota pieeja Eiropas Savienībā šiem jautājumiem. Bet eh, jebkurš tiesību akts ir jāsagatavo apzinoties tā ietekmi un sekas. Mēs eh, gribam eh, ierobežot riskus, bet negribam um, traucēt attīstību šai nozarē. Un uh, Tādēļ atbalstāms komisijas priekšlikums par iekļaušanu naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvā. Jāvēršās pret organizēto noziedzību un terorisma finansējumu, bet kaut arī nav šobrīd daudz datu par šādām darbībām, tomēr risks pastāv Tāpat ir uh, jāsako tehnoloģijas attīstībai un jāizvērtē visefektīvākā pieeja, lai Eiropas Savienība atbalstītu DLT um, lietojumu programmu attīstību, nevis uh, to ierobežotu, jo um, var būt uh, potenciāli ieguvumi lietotājiem. Tāpat jādomā par datu aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību šajā uzraudzības fāzē. Noslēgumā gribu teikt, ka šis ziņojums ir labs pamats turpmākam darbam un um, gaidu arī turpmākās diskusijas, kas sekos pēc grozījuma iesniegšanas. Paldies, un tagad goja grupas vārdā Mikels Viegas. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs runājam par jaunu parādību. Tā ir sarežģīta parādība un joprojām attīstās. Ir tādas virtuālās valūtas, kas ir uh, radušās un jau pazudušas, citas joprojām pastāv, bet no ekonomikas viedokļa ietekme ir ļoti neliela. Ja paraugāmies uz konkrētiem skaitļiem, tad runa ir pavisam mm, nelielu uh, tirzniecības apjomu. Tomēr uh, pastāvošs esošās uh, valūtas uh, jau uh, ļauj prognozēt nākotnes problēmas. Šeit parādās lielāka sarežģītība šajā sistēmā, un tādēļ process potenciāli ir daudz grūtāk kontrolējams. Par to mums ir jādomā. Tāpat ir uh, arī konstatēta tāda attīstība, kas uh, varētu novest pie nelegālām darbībām. Un tāpat aktuāls ir jautājums par to, vai virtuālā valūta var pildīt tādas pašas funkcijas, kā tā saucamā cietā valūta, teiksim, uzkrājuma funkcijas vai rezerves funkcijas. Tāpat ir uh, būtisks jautājums par to, vai šī var kļūt par vispār izplatītu valūtu, vai tās kurs uh, būs svārstīgs, ka, vai šī valūta būs derīga visur, kā šī bitmonēta uh, attieksies pret uh, citām uh, valūtām un kā tajā varēs veidot uzkrājumus. Tātad jūs redzat, ka kritērija joprojām nav izpildīti. Uh, jautājums, kā uh, regulēt šādas parādības, kādus tiesību aktus vajadzētu pieņemt? Tā kā šī valūta nav saistīta ne ar vienu valsti, tai eh, būtu jādarbojas tādā pašā veidā kā citām valūtām, lai eh, gūtu uzticību sabiedrībā. Un ja mēs vēlamies šo procesu regulēt un aizsargāt patērētājus, tiem eh, žēl šeit pastāv risks ka mēs uh, varētu garantēt it kā kādas tiesības, ko sistēma nevar pēc tam nodrošināt. Tālāk runājot par nodokļiem un uh, nelegālām, nelikumīgām darbībām. Ja šī parādība vērstīsies plašumā, tad uh, būtu nepieciešams arī regulējums un uh, Eh, šī kontrole eh, varētu būt eh, jāpastiprina. Bet tādēļ mums ir uzmanīgi jāseko attīstībai, un mēs dosim arī savu ieguldījumu darbā pie Vaidzekera kunga ziņojuma. Paldies! Tagad zaļo grupas vārdā. Gribu sākumā norādīt, ka es ļoti augsti vērtēju tikšanās ar ekspertiem, ko organizēja referenci tīpaši par uh, DLT un citām tehnoloģijām. Zaļo grupa augstu vērtē arī ļoti skaidro pieju šai parādībai, domājot gan par pozitīvu ietekmi, gan par uh, negatīvo ietekmi. Bet parlamentām vajadzētu definēt prioritātes un nevajadzētu aprobežoties tikai ar pašreizējās situācijas aprakstu un aicinājumu veidot darba grupu. Mēs um, eh, domājot par pilsoņiem uh, apzināmies, ka šī attīstība notiek no lejas uz augšu monetārā ziņā. Runājot par tehnoloģiju, Mēs uzskatām, ka tā var nodrošināt finansiālo uh, integrāciju, veidojot ne īpašnieka tā saucamo smakus. Tāpat svarīgi ir domāt par privātumu aizsardzību, anonimitāti. Ir daudzas mm, idejas arī par to, kā izmantot DLT tehnoloģiju. Uh, Un mums tāpat patīk arī tas, kā varētu atvieglot maksājumus mazumtirzniecības klientiem. Mūs mazāk satrauc minētās izmaksas finanšu starpniekiem. Mēs uzskatām, ka būtībā izmaksas ir pārāk zemas un nepiekrīt Piekrīt kolēģim uh, Ešlijam Foksam, tas gan ir rēts gadījums, mēs uzskatām, ka nevajadzētu iegrožot uh, un kavēt šo jauno tehnoloģiju attīstību, tādēļ nevajag pārspīlēt uh, regulējumu. Zaļie atbalsta vietējās valodas, kas arī var būt virtuālas attiecībā uz noteiktiem darījumiem, un mēs nevēlamies, lai likumdošana ierobežot arī šo attīstību. Mēs um, esam gatavi piedalīties turpmākās diskusijās un pateicamies referentam par interesanto sadarbību. Tagad Bārbara Kapele. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos sirsnīgi pateikties referentam par profesionālo pieju, par to, ka bija daudz tikšanās organizēts ar ekspertiem, un e, šīs sarunas tiešām bija ļoti bagātinošas, un mēs guvām tiešām labu ieskat šajā jaunajā tehnoloģijā ir e, vairāk nekā 600 šādas e, virtuālās valūtas schēmas. Lielākā ir bitmonēta, kas ieņem apmēram 90% no tirgus. Šī DLT tehnoloģija ir ļoti būtiska ne tikai attiecībā uz virtuālām valūtām, bet arī uz citām jomām tā ir attiecinām attiecībā uz maksājumiem, klīringu. Uh, Un tāpat svarīgs ir jautājums par intelektuālā īpašumu mm, pārnesi. Esmā eh, gat, līdz šā gada beigām eh, tātad gatavo eh, ziņojumu par šiem jautājumiem. Ir uh, platformas Eiropā, kas nodarbojas ar um, DLT tehnoloģijām, un šī tehnoloģija var tiešām mainīt uh, situāciju un ietekmēt arī vērtspapīru tirgu. Un uh, ir uh, jādomā arī par uh, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanas iespējām. Nākamais punkts ir par riskiem, ko rada virtuālās valūtas un šīs tehnoloģijas var samazināt ievērojami uh, darījumu izmaksas, kas šobrīd sasniedz pārobežu uh, režīmā 7%. Mm, Un uh, ir, eh, var veidot, um, tātad šeit ir milzīgs potenciāls maksājumu sistēmu izveidēji finanšu pakalpojumu nozarē, bet nedrīkst arī uh, Uh, aizmirst par uh, riskiem tādiem kā organizētā nozīme, nodas atmazgāšana un terorisma finansēšana. Un ir uh, nepieciešams elastīgs, bet uzticams regulējuma pamats šīm jaunām tehnoloģijām jāvēršās pret kiber noziegumiem. Uh, jo, kad ir šādas virtuālās tehnoloģijas, tad pastāv liels kibernoziegumu risks, kas jau tagad uh, pārsniedz 100 uh, miljārdus uh, eiro gadā. Tāpat jādomā par viedu regulējumu attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Tās attīstās ļoti strauji. Uh, un ir salīdzinoši maz uh, datu pieejams par šīm tehnoloģijām. Un uh, varbūt nevajadzētu ieviest jaunu regulējumu, ja nav zināms, kā attīstās šī tehnoloģija. Un tāpat uh, Es skeptiski skatos uz šīs horizontālās darba grupas izveidi komisijā, jo tur ir kā paredzēts iesaisti universitātes un uzņēmums. Tātad būtu jāiesaista tie, kas strādā šīm jaunām tehnoloģijām, kuri pēc tam varētu sniegt konsultācijas citiem tirgus dalībniekiem. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Nīna Gīla vēlas uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Es eh, zinu, eh, eh, tātad kolēģi uzsvēra to, ka jāpanāk līdzsvars starp regulējumu no vienas puses un to, ka netiek uh, nosmacēt šīs jaunās tehnoloģijas. To referents arī uzsver, un viņš uh, aicina īstenot samērīgu regulējuma pieju. Manuprāt, ļoti svarīgi ir atzīt to, ka finanšu pakalpojumi mainās, attīstās un 20 15 miljārdu ieguldījums Fintax un uh, kā uh, attīstās arī šis aizsardzības līmenis ir jānodrošina tas, lai regulējums, kā jau es teicu, nenosmacē inovācijas, un mēs nevēlamies arī šīs inovācijas, tā teikt, padzīt no Eiropas Savienības. Un uh, Eh, varbūt tiešām ātrāk nekā vēlāk nepieciešams veidot šo darba grupu. Septiņu gadu laikā ir notikušas ļoti vērienīgas lielas pārmaiņas, un tāpēc varbūt šāda darba grupa būtu jāveido pēc iespējas ātrāk. Paldies! Eh, Priekšsādātājs. Eh. Jā, es tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim. Jā, paldies priekšsādētāji ļoti īsti komisijas nolūks nav pārmērīgi eh, regulēt šīs eh, virtuālās valūtas, bet mūs uztrauc eh, riski, kas saistīti ar virtuālo valūtu anonimitāti un ar ehm, to, ka šeit varētu būt saikne ar terorisma finansējumu un tādēļ mēs vēlamies iekļaut to um, direktīvā par uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu, jo pastāv šis anonimitātes risks. Un tādēļ uh, virtuālās valūtas apmaiņas platformas mēs vēlamies iekļaut šajā uh, šīs direktīvas aptvērumā. Un uh, tātad tas tiks pielīdzināts uh, cietās valodas bankas kontam un komisija šobrīd uh, strādā pie šā jautājuma. Eiropas banku iestāde 2014. gadā brīdināja par spekulatīvo raksturu, kas piemīt ieguldījumiem uh, virtuālajās valūtās, jo uh, šeit pastāv ļoti lielas uh, kursu svārstības. Uh, bet uh, jānorāda, ka bitmonēta ir uh, mas, mas tirgus salīdzināms ar dāvanu kāršu tirgu Eiropas Savienībā. Un uh, Eiropas centrālās bankas skatījumā šis uh, tirgus ir ļoti neliels, un tādēļ mēs uh, nedomājam pieņemt tiesību aktus vai arī tos pieņemt tikai ļoti mērķētā veidā. Tālāk eh, par šo sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, kas ir ļoti jauna. Uh, virtuālās valodas pastāv jau pēdējos trīs gadus, bet šī DLT tehnoloģija ir parādījusies pēdējā gada laikā. Tagad tiek izvērtēts, vai to var izmantot maksājumu struktūrai. ESMA arī veic zināms pētījums par tās pielietošanu vērtspapīru jomā. Banku iestāde izvērtē šo jautājumu un aicinājums komisijai veidot darba grupu varētu kaut kādā veidā arī e, realizēties, varbūt ne gluži tā, kā tas ir paredzēts ziņojumā, bet DigiFesma un Connect veido darba grupu par digitālām inovācijām finanšu pakalpojumu jomā un maksājumu jomā un DLP te varētu būt temats, kas ir pelnījis, lai šī darba grupa ar to arī nodarbotos. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Tagad vārds referentam. Paldies! Pirmkārt, es domāju, ka šī rīta diskusija apliecina to, ka mēs turpināsim uh, apspriest šo jautājumu kolēģu starpā. Es ar nepacietību gaidu kolēģu grozījumus, un man ir uh, tāds optimistisks skatījums uz iespēju panākt labus kompromisus. Un tagad vēl divi komentāri pēc uh, būtības par Darjus Rozāti jautāto. Tātad šī definīcija nāk no SVF ziņojuma. Uh, par intelektuālo īpašumu. Otrakārt, kuros jautājumos Eiropas Savienības tiesību akti jau varētu tikt eh, piemēroti DLT tehnoloģija. Es tikai gribu atsaukties uz ESMA ziņojumu, kas norāda uz eh, darījumiem aktīvu uh, drošu glabāšanu, tātad šī likumdošana jau varētu būt spēkā. Un noslēgumā gribu uh, runāt par šo līdzsvara panākšanu, tātad no vienas puses starp to, ko regulēt, izvērtējot iespējas un risku no vienas puses, un uh, Ot, no otras puses arī jautājumu, kad šis regulējums ir jāpieņem, to minēja vairāki kolēģi. Un tādēļ savā projektā es ierosinu veidot šo darba grupu, jo vairāk mēs zinām, kā valdība, kā regulātori, eh, jo labāk mēs eh, apzināmies šo situāciju, ilgāk mēs varam pagaidīt pirms veidojam šo birokrātisko monstru, kas dažus varbūt satrauc, bet svarīgi ir investēt mūsu spējā ar uh, labticīgi mm, nedaudz vairāk atlikt šo regulējumu pieņemšanu, jo parādīsies vēl jaunā attīstība, bet tāpat laikā mums nevajag būt tādiem uh, dūmji spītīgiem. Mums ir jābūt labi informētiem, jāzina, kas notiek, un, ja nepieciešams, tad mēs varam uzreiz iejaukties šai procesā. Un tā, tas būtu šīs darba grupas uzdevums, nevis iztērēt daudz uh, nodokļu maksātāju naudas. Un, uh, un mums ir jāspēj eh, saulēcīgi eh, regulēt un eh, uzlabot efektivitāti. Un es domāju, ka tas attaisnot šādas darba grupas pastāvēšanu un ar to saistītos izdevumus. Un es vēlreiz saku, ka ar nepacietību gaidu jūsu grozījumus. Paldies! Paldies! Laika grafiks ir lūk šāds. Termiņš grozījuma iesniegšanai 22. marts, 2012. Grozījuma izskatīšana ir paredzēta 19. aprīlī, balsojums ekonu komitejā 25. vai 26. aprīlī un plenārsēdē savukārt 2. maijā. Paldies! Tagad pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības punktam. Uh, Tā ir obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā. Viens no diviem likumdošanas priekšlikumiem, lai nodrošinātu izvairīšanos no nodokļu eh, nomaksas. Komisija to apstiprināja janvāra beigās. Pirms eh, došu vārdu referentam, es eh, vēlētos teikt, ka mēs nožēlojam to, ka padome jau ir panākusi politisku vienošanos. Pirms tika saņemts parlamentā atzinums, pirms šis atzinums eh, tika pieņemts parlamentā. Tas nekādā veidā neizmaina laika grafiku. Jebkurā gadījumā parlamentā atzinums ir vajadzīgs. Mēs uzskatām, ka Nevajadzētu šādā veidā rīkoties attiecībā uz parlamentu, jo te ir runa par likumdošanas procedūru, un um, šajā gadījumā tā ir, tā ir konsultācijas, un arī šīm konsultācijām ir jāspēlē sava loma. Dodu vārdu referentam uh, Rozātī kungam. Paldies, priekšādētāji! Kā jūs norādījāt, komisija ir uh, sagatavojusi direktīvas grozījumus. Uh, un eh, šie grozījumi tiek izdarīti direktīvā 2011.4.16 attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Šis pasākums ir daļa no pakotnes, ko sagatavoja komisija šī gada sākumā, lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas. Jūs arī pareizi norādījāt, ka patiešām ļoti žēl, ka padome jau ir pieņēmusi politisku lēmumu šajā jautājumā, nedodot parlamentam iespēju sagatavot savu atzinumu. par šo direktīvu pieņem lēmumu saskaņā ar uh, konsultatīvo procedūru, Un jebkurā gadījumā pareizā procedūra būtu bijusi, ja padome būtu sagaidījusi parlamentu atzinumu. Es gribētu informēt deputātus, ka esmu nosūtījis vēstuli par šo jautājumu Daiselblūma kungam. Viņš ir Eirogrupas priekšsādātājs. Īsnībā ne tikai Eirogrupas priekšsādātājs, bet viņš ir arī padomas priekšsādātājs. Um, ehm, un es paudu mūsu nožēlu par eh, šo lēmumu. Tagad par būtību. Direktīvas mērķis ir stiprināt sadarbību starp eh, nodokļu iestādēm un eh, veicināt sauredzamību nodokļu jautājumos attiecībā uz rekomendāciju tiešu piemērošanu rekomendācijas, kas ir eh, dotas BEPS ziņojumā, ko gatavo SAO. Šo dokumentu pasūtīja G20 grupa, un šajā ziņojumā 13. rīcībā ir paredzēti konkrēti standarti, lai uzlabotu sadarbību starp nodokļu iestādēm. To mērķis ir eh, samazināt agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas starp atsevišķām dalību valstīm un citām valstīm. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt to, lai dalībās nodokļu iestādēm tiktu iesniegta visavajadzīgā informācija attiecībā uz multinacionālu uzņēmumu grupu nodokļiem. Bez piekļuves šai informācijai būtu sarežģīti samazināt agresīvu nodokļu plānošanu. Tieši tāpēc direktīvas projektā ir prasīts, lai multinacionāls uzņēmu grupas katru gadu tajā nodokļu jurisdikcijā, kur viņi darbojas, sniegtu informāciju par uh, Uh, konkrētajiem ekonomiskajiem mainīgajiem. Tā skaitā ieņēmumi, ieņēmumi no pārdošanas apjoma pirms nodokļu nomaksas, nomaksātais ienākuma nodoklis, uh, darbinieku skaits, uh, uzņēmumu kapitāls, iegūtā pēļņa un materiālie aktīvi. Direktīvā Šāda informācijas nodošana ir padarīta par obligātu. Informācijas apmaiņa ir jānodrošina automātiski starp dalību valstīm. Informācija ir jānodod iepriekš noteiktā termiņā un saskaņā ar standartizētu formātu. Šīs pienākums attiecas uz lielākajiem uzņēmumiem ar kopējo ieņēmumu apjomu, kas pārsniedz vismaz 750 miljonus gadā. But... Izklausās, ka šī summa ir ļoti liela, bet saskaņā ar komisijas veiktajām aplēsēm šādas liekšņa piemērošana aptvērtu apmēram 90% no uh, visām pārobežu finanšu plūsmām starp multinacionāliem uzņēmumiem. Tātad īsnībā tiktu aptvērta lauvas tiesa no potenciāliem kaitīgiem nodokļu darījumiem. Bez tām šī direktīva arī paredz, ka administratīvais sloks uzņēmumiem tiks samazināts līdz minimumam. Pirmām kārtām tiek sagatavots priekšlikums veidot rekomendācijas saskaņā ar SAO BEPS ziņojumu. Tas nozīmē, ka vienādi standarti tiktu piemēroti ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī citām SAO dalību valstīm. Protams, ka tas eh, samazinātu arī administratīvo slogu. Kā jau es minēju, tiktu eh, harmonizētas prasības attiecībā uz eh, iesniedzamo informāciju un tās formātu. Tātad mēs redzam, ka komisija ir um, mēģinājusi samazināt administratīvo slogu, um, cik vien tas ir iespējams. Tāpat arī tiek uzskatīts, ka subsidiritātes princips uh, tiek uh, pildīts. Šo jautājumu pilnīgi noteikti nevar atrasināt vienas dalībās līmenī. Bez plašas starptautiskas sadarbības um, valstu grupas ietveros, šādi mēģinājumi samazināt kaitīgu nodokļu praksi nebūtu pietiekami efektīvi. Es kā referents kopumā atbalstu komisijas priekšlikumu. Es vēlētos arī ieteikt divus nelielus grozījumus direktīvas projektā. Pirmais attiecas uz to, ka Eiropas komisiju vajadzētu uh, iesaistīt šajā procesā. Tātad attiecībā uz informācijas sagatavošanu par katru valsti atsevišķi. Pašlaik situācija ir tāda, ka multinacionāla uzņēmumi, kas atrodas kādā dalība valstī, ir spiesti nodrošināt uh, pārskatus par katru valsti atsevišķi par filiāļu darbību vai par tādu uzņēmumu darbību, kas uh, ir to īpašumā katrā dalībvalstī. Bez tām mēs vēlamies, lai komisija tiktu iesaistīta šajā procesā un lai pienākums iesniegt informāciju attiektos arī uz komisiju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka komisija būtu iestādi, kas būtu atbildīga par šīs direktīvas īstenošanas kontroli. Mēs vēlētos, lai visa informācija būtu pieejama komisijai, lai šī informācija tiktu pār, pārbaudīta un eh, tiktu skatīts, eh, cik tālu šī informācijas apmaiņa tiek nodrošināta. Uh, Otrs grozījums attiecas uz to, ka mēs vēlētos, lai komisija sniegtu informāciju parlamentam un padomēji vienu gadu pēc šīs direktīvas īstenošanas, lai tiktu sniegt informācija par rezultātiem un par pieņemto pasākumu efektivitāti. Mēs aicinātu komisiju sagatavot ziņojumu par um, to, cik labi tiek sagatavoti pārskati par katru valsti atsevišķi, un vai ir sasniegts cerētais attiecībā uz skaitīgas nodokļu prakses ierobežošanu. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt sākumā priekšsēdētāji. Paldies referentam. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā neredzu Morēla kungu, kur viņš ir. Morela kungs? Nē. Vai jūs vēlaties izteikties, Elīza, lūdzu? Jā, pavisam īsi. Es vēlējos vienkārši atbalstīt referenta teikto. Es piekrītu jūsu bažām un paustajai neapmierinātībai attiecībā uz to, ka padome nav nogaidījusi parlamenta atzinumu. Galu galā parlaments vienmēr ir bijis viens no lielākajiem spēlētājiem, veicinot atbildīgumu un veidojot jaunu politisko ietvaru tiešās nodokļu aplikšanas jomā. Tas galu galā attiecas arī uz šo jautājumu, uz šo dokumentu. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šī iniciatīva tiktu apvienota ar visām pārējām darbībām, ko mēs veicam nodokļu jomā. Tas attiecas ne tikai uz takse komiteju, bet arī uz visiem pārējiem likumdošanas tekstiem, kas tiks skatīti ekon komitejā un kas izriet no šī politiskā spiediena un rezultātiem, ko esam ieguvuši izmeklēšanā un ņemot vairā visu šo informāciju, ko esam ieguvuši strādājot takse komitejā. Es gribētu arī aicināt veidot uh, saskaņotu pieeju mūsu komitejā. Vajadzētu ņemt vērā visus procesus, kas pašlaik notiek parlamentā. Attiecībā uz šo konkrēto jautājumu es vēlētos apsveikt referenta priekšlikumu, proti iesaistīt komisiju daudz vairāk uh, šī procesa veikšanā. Otrakārt, uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai mēs sekotu līdzi multinacionālo uzņēmumu pārskatiem par katru valsti atsevišķi. Vakar mēs uh, dzirdējām, kas notiek tirgū attiecībā uz ļoti lieliem spēlētājiem. Un uh, saņēmām šo informāciju taksi komitejā. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai pārskati par katru valsti atsevišķi būtu publiski un uh, lai informācija būtu pēc iespējas plašāka. Vajadzētu saņemt informāciju par svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem. Cauradzamību multinacionālajiem uzņēmumiem un pilsoņiem vajadzētu uh, izprast vienādi. Uh, un uh, informācija noteikti būtu jāiesniedz nodokļu iestādēm. Šis process ir tikai pats sākums, tas ir apsveicami, bet uh, noteikti, ka vajadzētu uh, to visu virzīt uz priekšu un attīstīt tālāk. Parlaments to jau ir uh, apstiprinājis, un tas ļaus mums veidot jaunu politisko darbu kārtību, jaunu filozofiju un pilnīgi jaunu praksi attiecībā uz tiešās nodokļu aplikšanas jomu. Šeit varam nodrošināt dziļāku integrāciju, ko visu laiku esam vēlējušies, un nodrošināt arī vienotus noteikumus tiešās nodokļu aplikšanas jomā. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs un politisks, tieši tāpēc parlamenta lomu vajadzētu respektēt un stiprināt. No otras puses, Mēs parlamentā vienmēr esam ļoti skaidri pauduši mūsu nostāju attiecībā uz visiem tiesību aktu tekstiem, kas tiks gatavoti. Proti mēs vēlamies, lai tie būtu saskaņoti. Mēs vēlamies arī virzīt uz priekšu lēmu pieņemšanu padomē. Tieši tāpēc priekšēdētā sākotnējie komentāri man šķiet atbalstāmi. Pirko Ronenes Lerneres kundze. Paldies, priekšēdētāji! Es vēlētos pateikties referentām par ļoti svarīgo darbu. Uzskatu, ka Rozātī kunga sagatavotie grozījumi nodrošina labu līdzsvaru attiecībā uz komisijas sākotnējiem priekšlikumiem un to mērķi. Es uzskatu, ka referenta ieteikums attiecībā uz komisijas iekļaušanu informācijas apmaiņā ir atbalstāms. Šeit ir runa par dalībvalstu uzdevumiem. Es pārstāvu EKR, mūsu viedoklis ir atšķirīgs. Mēs uzskatām, ka pietiek ar īgadējiem pārskatiem komisijai. Eiropas Savienībai ir jāseko līdzi darbam, kas tiek veikts SAO nodokļu jomā, jo īpaši vajadzētu ņemt vērā termiņus, kādos SAO valstis īsteno BEPS rekomendācijas. Tas attiecas arī uz ziņojumiem par katru valsti atsevišķi. Personīgi es atbalstu publiskus pārskatus par katru valsti atsevišķi. efektīva nodokļu sistēma ir piemērota, lai izvairītos no peļņas eh, novirzīšanas starptautiskā jomā. Jaņem vērā, ka Eiropas Savienībai ir ierobežota kompetence nodokļu jomā, bet neskatoties uz to, ir patiešām žēl, ka padomi neieklausās parlamenta viedoklī, jo parlaments šeit ir viens no konsultantiem, un mums vajadzētu cīnīties par pareizo risinājumu. Paldies! Paldies! Tagad Aldē grupas vārdā un ar Hoizens kundzi. Paldies! Es arī vēlētos paust komplementus uh, referentam Razātī kungām. Uzskatu, ka viņš ir paveicis izcilu darbu un viņš ir strādājis ļoti ātri. Rezultāti jau sen ir uz galda un tieši tāpēc es uh, pilnībā atbalstu uh, to, ko viņš ir paveicis. Tāpat arī es priecājos par Daiselblūma kungam nosūtīto vēstuli. Mēs vienmēr um, esam priecīgi, ja padome strādā ātri, bet es uzskatu, ka viņiem vajadzēja ievērot uh, paredzēto procedūru un konsultēties ar parlamentu. Tieši tāpēc atbalstu nosūtīto vēstuli. Rizotīkungs ir um, patiešām rīkojies veikli un uh, nebija arī nekādas jēgas nogaidīt. Uh, Mūsu grupa atbalsta BEPS ziņojumu, ko gatavoja SAO, un arī visas rekomendācijas, kas ir iekļautas šajā ziņojumā. Uzskatu, ka paši svarīgākie vārdi šajā direktīvā, kā jau norādīja Ruzatīkungs, ir obligāti un automātiski. To mēs pilnībā atbalstām, un mēs ceram, ka pavisam drīz tas tiks arī īstenots. Uzskatu, ka uh, ir pareizi nodrošināta, lai komisija ziņo ne tikai par efektivitāti, bet, ar, bet arī par citiem jautājumiem. Protams, ka administratīvais sloks ir jāsamazina, bet ir jāapskatās, kā tas viss izskatīsies praksē. Mūs interesē arī eh, šo pasākumu ieteikme un efektivitāte. Pašlaik tiek paredzēts, ka šī datu apmaiņa būs obligāta, un automātiska, un tieši tāpēc mēs gribam zināt, kādi būs rezultāti, kādas tam būs sekas. Esam dzirdējuši ļoti daudz apvainojumu, kur tiek teikts, ka e, dalībvalstīm ir informācija, bet tā netika pieprasīta. Tieši tāpēc būs e, interesanti paskatīties, e, kādi būs rezultāti šai automātiskajai apmaiņai, un tāpēc mēs gribētu šos komisijas pārskatus. Vēlreiz gribētu teikt, ka pilnībā atbalstu Rozātīkunga ziņojumu. Paldies! Mīgāls Viegas no GOE grupas. Ora, nós estamos a falar de. Paldies, priekšādātāji! Mēs šeit runājam par automātisku informācijas apmaiņu. Tas, protams, nav nekas jauns. 2003. gada noguldījuma procentu likmes arī par to runāja. Arī 2011. gadā ir pieņemta attiecīgi eh, dokumenti, un es savu savukārt publicēju pirmās vadlīnijas jau 1988. gadā. Tātad šeit nav runa par kaut ko jaunu. Pats svarīgākais būtu tas, ka mums vajadzētu saprast, kāpēc pieņemtie tiesību akti līdz šim nav Mm, atbilstoši piemēroti. Ekofina dokumenti e, tiek mums iesniegti slepenās procedūras ietveros, un 26 valstis saka, ka tās nav veikušas pilnīgi nekādu informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Tieši tāpēc e, šis e, tiesība akts ir ļoti svarīgs, un tas iet pareizā virzienā. Mana grupa uzskata, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, arī pārējie jau uz to norādīja. Vajadzētu nodrošināt, lai šī informācija būtu publiska. Galu galā sabiedrības viedoklis ir ļoti svarīgs, un tas ir uh, galvenais uh, dzinējspēks nodokļu reformu veikšanai. Uzskatām, ka ir uh, jāsniedz pārskati par katru valstu atsevišķi, ja runa par multinacionāliem uzņēmumiem. Pašlaik ļoti daudz uzņēmumi vispār netiek iesaistīti. Tieši tāpēc mēs vēlētos, lai tiktu aptvērts plašāks uzņēmumu loks. Noslēgumā vēlētos teikt, ka mūsuprāt tas ir pozitīvs solis, bet mums vajadzēs turpināt izdarīt spiedienu jānodrošina, lai šoreiz šie tiesību akti tiktu piemēroti, lai nebūtu tā kā agrāk. Zaļo grupas pārstāve. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos nodot komplimentus Rozatī kungam par paveikto pie šī dokumenta. Paldies arī par līdzinējo sa sadarbību. Es gribētu pievienoties Korai. Mēs visi esam vīlušies attiecībā uz to, kā padome ir uh, rīkojusies šajā gadījumā. Mums vajadzētu publiski paust šo sašutumu. Ir ļoti būtiski, lai mūsu sadarbība tiktu ņemta vērā un lai mūsu viedoklis netiktu atstāts novārtā. Attiecībā uz to, ko mēs vēlamies šeit iekļaut, mums ir trīs uh, problēmas attiecībā uz sagatavoto ziņojumu. Pirmkārt, direktīvas aptvērums un liela uzņēmuma definīcija, pēc tam sankcijas un tad uh, komerciālā konfidencialitāte. Uh, Attiecībā uz aptvērumu iespējams, ka sociāldemokrāti mūs atbalstīs. Mūs uztrauc tas, ka mums vajadzētu ievērot uh, grāmatvedības direktīvas definīciju par lieliem uzņēmiem, un tie ir 40 uh, uh, miljoni ap, apgrozījums un 200 darbinieki. Uzskatām, ka šis aptvērums nav pietiekami šaurs. Uzskatu, ka mums vajadzētu arī uh, um, rūpīgāk paskatīties, kas īsti ir mazi un vidēji uzņēmumi nodokļu informācijas uh, saistībā. Mēs uh, rādzām, ka jo īpaši mazi uzņēmumi saskaras ar negodīgu nodokļu konkurenci. Ja mēs vēlamies, ka liela uzņēmumi tiks izslēgti, tad mēs nesasniegsim šo mērķi. Attiecībā uz sankcijām uzskatām, ka komisijai nav uh, vajadzīgo piemērošanas pasākumu. Komisija neko nevarēs darīt, ja uzņēmumi nesniegs informāciju dalību valstīm vai arī dalību valstis neapmainīsies ar šo informāciju. Tieši tāpēc mums vajadzētu ieviest ieturējumu nodoklī finanšu iestādēm trešajās valstīs, kas um, neatbild informācijas apmaiņas pieprasījumiem no Eiropas Savienības. Uh, Mēs uzskatām, ka šeit varētu mācīties no ASV piemēra. Tāpat arī mums ir jāskatās, kas notiek ar uzņēmumiem, kas atstāja Eiropas Savienību, un nav nekādu pierādījumu, ka galamērķī e, šī nauda tiks aplikta ar nodokļiem. Mēs vēlamies, lai netiktu bloķēts progress darbā pie izvairīšanās no nodokļu nomaksas vai pie caurdzamības kopumā. Ir skaidrs, ka informācija par katru valsti atsevišķi Um, neietver nekādus komerciālus noslēpumus. Tieši tāpēc uzņēmumiem nav nekādu argumentu, kāpēc neiesniegt šo informāciju nodokļu iestādēm. Mēs gribētu iekļaut šādu nosacījumu komisijas priekšlikumā. Iesniegsim arī grozījumus par sekundāriem pārskatiem attiecībā uz uh, surrogātu meitas uzņēmumiem un tāpat arī par uh, informācijas apmaiņu ar citām valstīm. Zaļo grupai šī automātiskā informācijas apmaiņa ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Te nav runa par, bet tomēr te nav runa par pilnībā publisku pārskatu sniegšanu par katru valsti atsevišķi. Paldies! Tagad brīvais mikrofons. Vispirms kapeles kundze. Paldies priekšādātāji! Es arī apsveicu referentu iniciatīvu attiecībā uz vēstules nosītīšanu Dāsāblom kungam. Uzskatu, ka nav pareizi, ka padome neņem vērā parlamenta nostāju. Galu galā mums ir jāsniedz savs atzinums, un ja runa par informācijas apmaiņu, tad padoms lēmums jau ir sagatavots. Uzskatu, ka ziņojums ir līdzsvarots, un šis pienākums nodrošināt automātisku uh, datu apmaiņu nodokļu jomā uh, un jo īpaši starp dalībvalstu nodokļu iestādēm attiecībā uz visu svarīgo, ko nodokļu informāciju uh, starp uh, multinacionāliem uzņēmumiem palīdzēs dalībvalstīm veikt uh, caurzmības prasības un vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šis ziņojums ir viens no četriem pasākumiem strādājot pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bez tam ir arī uh, dažādi citi pasākumi, ārējās stratēģijas un arī uh, cita veida pasākumi, lai izvairītos no uh, negodīgas nodokļu prakses. Tas viss saistās ar BEPS iniciatīvu, kas attiecas uz um, Eiropas Savienības dalību valstīm. Kā jau tika runāts, uh, šie pasākumi būtu jāpabildina ar citiem pasākumiem. Par šo konkrēto ziņojumu uzskatu, ka konkrēti aspekti šajā priekšlikumā, proti šī robežvērtība 750 miljonu apmērā ir ļoti pozitīvi, un tas attiecas arī uz substitātes principu. Tātad te runa par finanšu iestādēm uh, konkrētajā dalībvalstī, kur atrodas uzņēmums. Uh, Attiecībā uz informācijas apmaiņu ir iekļauti visi svarīgākie dādi, tātad te ir runa gan par apgrozījumu, gan par iekasētiem nodokļiem tā tālāk. Attiecībā uz laika grafiku es gribētu būt ambiciozāk, uzskatu, ka 12 mēneši ir par garu. Uzskatu, ka uzņēmiem ar tik lielu apgrozījumu vajadzētu sniegt informāciju daudz īsākā laika termiņā, un tieši tāpēc Es uzskatu, ka pārskati par katru valsti atsevišķi būtu jāveic eh, kopā ar mm, gada pārskatu sagatavošanu, tātad tas būtu pirmā kvartāla beigās. Uzskatu, ka SA rekomendācijas ir pozitīvas un attiecībā uz eh, caurdzamību šie priekšlikumi par eh, valstu pārskatu publiskošanu uh, arī būtu jāsagatavo aprīlī. Domāju, ka šis ietekmes izvērtējums būs uh, noteikti jāizskata ļoti rūpīgi, jo mēs vēlamies, lai mūsu mērķi tiktu sasniegti. Referents ir sagatavojis priekšlikumu, kurus nevēlos atbalstīt, proti automātiska komisijas iesaistīšana. Uh, proti šie pārskati pār katru valstu atsevišķi netiek nosūtīti ne tikai visām dalību valstīm, bet arī komisijai. Uh, Uzskatu, ka šeit esam gājuši pārāk tālu. Nedomāju, ka šādam pasākumam būs pievienotā vērtība. Nebūtu nekādas jēgas, ka komisija veic vispārīgus uh, norādījumus attiecībā uz šo pasākumu pakotni. Šeit uh, šādi piemēri par uh, katras valsts ziņojumiem neko daudz nedos. Thank you. Liels paldies. Moralkungs. Priekšsādātāji, paldies. Es atvainojos. Man bija nelielas problēmas transporta, nevarēju šeit notikt laikā, bet, nu jā, šis ziņums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs visiem, mums visiem tīpaši parlamentiem. Paldies Rozatī kungam par sagatavoto tekstu. Attiecībā šo valstiem specifisko ziņojumu sagatavošanu. Mm, pareizi arī izturēties strikti pret padomi. Mums tiešām taču kopīgiem spēkā jānon, kopā jānonāk pie viena teksta. Tā vien šķiet, ka ka nu, atkal kārtēju reizi atkārtojas tas pats dalību valstis, lai arī oficiāli varbūt nav pieņēmušas vienošanos, tās savā starpā tomēr to ir panākušas, neņemot vērā parlamenta viedokli mm, par tēmu, par ko mums ir tomēr ko teikt. Tagad par tekstu. Moskavīsī priekšlikums kalpo par labu pamatu. Uh, Manuprāt, tas labi ilustrē pašreizēju notikumu attīstību, ko mēs savukārt izraisījām, jo mēs um, bijām tie, kas mobilizēja pilsonisko sabiedrību. Tātad tas viss iet pareizie virzienā un tāpat laikā ir arī vairāk uzlabojumu, ko iespējams šeit veikt. Divi piemēri. Pirmkārtām parlamentam, um, parlaments jau izteicās par šīm valstīm specifiskajiem ziņojumiem un uh, teica, ka lūk ir jābūt publiskotiem šiem reģistriem. Nu, tagad iznāk, ka mēs spriežam par kaut ko citu - administratīvā sadarbība un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka mums ir pašiem jāatgādina, ka tekstam jābūt saskaņotam tiesību aktas, nedrīkst būt pretrunīgs. Un te es um, pievēršos tēmai, kas man to sirdī, respektīvi, nevar būt tā, ka pārskatāmīgi attiec tikai uz 10-15% no multinacionālo uzņēmumiem. Ja mēs vēlamies, lai iekšējais tirgus darbojas atbilstīgi, tad jābūt vienlīdzībai. Uh, starp nacionāliem uzņēmumiem un multinacionāliem uzņēmumiem. Tāpēc, manuprāt, pēc iespējas vairāk uzņēmumu vajadzētu iekļaut aptvērumā. Un būtu tikai loģiski, ja mēs izmantotu grāmatvedības direktīvas slie, iz, sliekšņus attiecībā uz to, kas ir liels uzņēmums, respektīvi 40 miljonu eiro un 250 darbinieku. Un turklāt informācijai, kas tiek nodot tālāk, jābūt pēc iespējas precīzākai, tieši tā kā tas akcionāru direktīvā tiek paredzēts Svarīgi uzsvērt arī uz to, ka jāpievieno arī attiecīgi kaut kāda rādītāja par saņemtajām subsīdijām. Gribu turklāt arī uzsvērt tādā vispārīgā veidā, ka mums kā parlamentāšiem ir uzdevums veidot efektīvus tiesību aktus, darboties spējīgus tiesību aktus. Uh, Un šajā gadījumā te ir pilns ar kaut kādiem izņēmumiem un tam līdzīgi. Tas nav atbilstīgi. Dalība valsts pat, pat vēlas paturēt eh, iespēju atteikt šādu automātisku informāciju apmaiņu pie vajadzības. Eh, nu, tādā gadījumā jau šis kopējais ietvers tā nedarbosies. Nevaram skatīties uz ASV tikai. Ir valstis jau, kas sākušas saukt šo atskaitīšanos pēc par sekundāru, bet tā nedrīkst būt mūsu tiesību aktiem nu, taču nebūs nekāda jēga, ja kaut kāds mācas uzņēmums savukārt tur e, nodos peļņu tālāk un par to vispār neparādīsies nekur informācija. Tāpēc es domāju, ka teksts ir ļoti labs, bet kopīgiem spēkiem mēs varam vēl tālāk to uzlabot. Un, bet šobrīd jau var teikt, var pateikt, ka ziņojums iet pareizajā virzienā. Paldies! Tremozes kungs tālāk. Okay, so Mr. Un tad Feregvija Tondo kungs priekšādātāji pateicos. Vēlējos pateikt, ka uzskatu par ārkārtīgi svarīgu faktu, ka padoma šķiet nemaz nevēlas iesaist, iesaistīt um, komisiju koordinēšanas darba tālākā izpētē starp dalību valstīm. Uh, attiecībā ar šo informācijas apņēmu. Tas ir ļoti nopietni un vēlos tāpēc likt priekšā trīs domas, kas šķiet šai komitejā saņems vairākumu atbalstu. Pirmām kārtām domāju, ka informācijas starp dalību valstīm. Uh, nedrīkst tikt uzskatīti par kaut kādu eirozonas pārvaldības vai tirgus pārvaldības elementu. Nē, tas nav tā, ka dalība valsts atsakās, lūk, nezinu, publisku informāciju par savu nodokļu politiku vai kaut kā tam līdzīgi. Nē. Komisija, zinām, mērā tāda kā eirozonas pārvaldītāja, un tā ir um, iekšējā tirgus aizstāve. Tas ir pirmām kārtām. Tālāk, daudzas no šīm politikām po politikām ir saistīts ar valsts atbalstu. Un tieši konkurētspējas portfeļa atbildīgiem komisāram būtu tad jāuzvaktē, vai tiek atbilstīgi nodokļu nolēmumi īstenoti šādos gadījumos. Trešām kārtām. dalība valstis vēlas aizsargāt savas funkcijas visā šai profesu, procesā, neskat, neļa, nevēloties veidot ne kaut kādu veidu Eiropas fiskālu struktūru. Es domāju, ka parlamenta nostāja šai ziņā būtu jāveido tā, ka tā ietver arī zināmu, varbūt, es nezinu, tādu līdz struktūras aizsākumu Eiropas līmenī, jo tikko ir runa par eiro, parlamentā, protams, saprotam, ka kaut kāda veida, nu, es nezinu, Eiropa finanšu ministrija tomēr vajadzētu vismaz pašos aizsākumos. Un savukārt tikai koordinēta informācija, tas nebūtu atbilstīgi. Paldies, nākamais runātājs. Muchas gracias, señor presidente. In... Paldies, priekšādātāji. Var izteikties daudz īsāk, nekā bija sākotnēji domājis, jo daudz ko kolēģi ir jau pateikuši bet kā tautas partijas pārstāvis un Eiropas pilsoņu pārstāvis, kas mm, dzīvo šo dzīvi ar atvērtām acīm, var lielā mērā piekrist visam, ko teica man kolēģi līdz šim. Un Kora ēnu referente ļoti mm, skaidri izklāstīja mūsu argumentus. Bet šis konkrētais jautājums tomēr nav tikai tehnisks pēc sava rakstura. Viss, protams, ir labi pastrādājuši ēnu referentu un tā tālāk, bet faktiski pašos pamatos tas ir politiska rakstura jautājums, un es gribētu Rozatī kungu un visus citus mm, par to neaizmirst. Eiropa šobrīd zaudē to uzrāvienu, un viena no tām dažajām lietām, kas var Eiropas pilsoņus vēl ieinteresēt visā šajā procesā, ir ir šāda veida rīcība. Mums vajadzētu būt iedvesmojošiem, mums vajadzētu nākt klajā ar vīziju par daudz integrētāku Eiropu. Un tam vajadzētu būt šī teksta pašos pamatos. Bet, nu, no, ar to savu uzstāšanos arī beigšu, jo lielākoties viss, ko gribēju teikt, ir jau pateikts. Bet ja komisijas darbības šeit trūks, tad, nu, tad tādā gadījumā tas mums nav pieņemama. Tā zināmā mērā pat ir provokācija no padomas puses, ka mūsu komiteja vispār netiek ņemta vērā. Komis, padome pārvērš tādā kā labāks, integrētāks Eiropas ienaidniecē. Un es domāju, par to arī šeit būtu jā, jārunā, jo tas nav tehnisks, bet gan politisks jautājums. Paldies, Pēters Simons. Thank you. Ich möchte mich dem anschließen, was einige Kollegen bereits. Es, uh vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kas äh, jau izteicās debatēs. Saurdzamība ir ļoti svarīga, taču saurdzamība ir jēga tikai tad, kad iestādē, kas uh, var saprast, ko šie caurzemību pasākumi ir devuši, kādi rezultāti tie ir bijuši. Tieši tāpēc ir jānodrošina šī automātiskā datu apmaiņa, bet ja uh, līgumu sārgi neveiks savus pienākumus, tad uh, netiks ieviesta skaidrība šajos uh, tumšajos laukumos un netiks uh, nodrošināts tas, ko mēs vēlamies panākt. Uh, Ja mēs patiešām nopietni runājam par caurdzamību, ja mēs vēlamies nodrošināt vērsties pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ko veids pašas valstis, uh, tad vajadzētu nodrošināt, lai uh, komisija patiešām veiktu savus pienākumus un lai tā būtu visas iespējas rīkoties. Uh, Visas valstis, kas to neatbalsta, kas vai nu nevēlas, lai komisija rīkotos, vai arī uh, vēlas vienkārši iz, pakalpot tiem, kas uh, to nevēlas. Uh, Paldies, Tremozes kungs. Kas vēlējas izteikties šais debatēs? Nē, tomēr. Labi. Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu komisijai. Lūdzu. Paldies! Komisija vēlas pateikties ekonu komitejai un referentam Rozātei kungam par paveikto darbu. Mēs domājam, ka pārskatāmības veicināšana ir viens no svarīgākajiem uh, Um, komisijas stratēģijas elementiem cīņā pret agresīvu nodokļu plānošanu. Šeit mēs esam daudz ko arī ieguvuši pēdējos gadu, la, pēdējo gadu laikā. Redzam, ka šāda veida lietas ir svarīgas. DAK 1, DAK 2, DAK 3 tika pieminēts, tagad lūk DAK 4. Tie ir tādi svarīgi panākumi, kas ļauj nodokļu iestādēm piedāvāt informāciju, kas tam vajadzīga, lai izvērtētu riskus, kas saistīti ar konkrētām struktūrām ko, nu, nodokļu maksātāji tad ir izveidojuši uzņēmumu ietvaros. Tāpēc komisija jāzinīgi vērtē šo konstruktīvo sadarbību ar parlamentu un patiešām ceram, ka sadarbība varēs turpināties arī tālākajos mm, paredzamajos projektos. Nu, protams, ir vajadzīgs strauši progress, komisija ir cerība pilna, ka tā tas arī varētu būt, jo daudzas interesētās prasas tieši tāda rīcība prasa nav jau pārsteidzoša, ka šī konkrētā dokumenta gadījumos ir gūts panākums straujā veidā. Tas tāpēc, ka šī konkrētā tēma ir tikus apspriesta nu jau krietnu brīdi SAO Cita starpā dažādās jurisdikcijās 20 no 28 dalību valstīm jau ir parakstījušās zem šāda veida uh, dokumenta par informācijas apmaiņu. Lielākoties nacionālajie tiesību akti jau ir izstrādāti un pat stājušies spēkā. Līdz ar to, nu, tas nav nekas tāds pēkšņs, ka šis progress ir bijis tik strauši, bet tāpat laikā komisija, protams, ļoti atzinīgi vērtē parlamenta lomu. Uh, visā šai kopējā procedūrā. Tālāk par saturisko pusi. Tika runāts, ka obligāta un automātiska datu apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga, un nu, tas ir vēl viens elements, kas dod ieguldī, kas nāk kā papildējums kopējai informācijai, ar ko jāapmainās par nodokļu maksātājiem, nodokļu iestādēm, un kam jābūt kopīgai starp dažādām nodokļu administrācijām. Nu, tāpēc mūsuprāt šis ziņojums iet pareizajā virzienā. Virkne mm, komentāri tikt izteikti par šos par, par saturisko pusi. Ļaujiet man komentēt trīs. Komisijas priekšlikuma pamatā bija rekomendācijas, par ko tika panākt vienošanās SAO pusē rīcība numur 13. Mēs eh, transponējām faktiski šo tekstu, par ko tur tika spriests ar skaidru mērķi neradīt kaut kādu papildus slāni uh, multinacionālajiem uzņēmumiem atskaitīšanās jomā pa, pa valstīm, bet priekšlikums lielā mērā skaidru un gaiši paredz, ka ES multinacionāla uzņēmuma, kā arī tie, kas ir bazēti ārpus ES, dar, bet darbojas iekšējā tirgu, e, būtu jānoliek vienādā stāvoklī, vienādā situācijā. Un, un tieši tāpēc arī šis kompromiss teksts, kas attiec uz aptvērumu, Lūk, ja runājam par to, cik bieži un kādā laikā jāapvainas ar informāciju DAC 4 ir SAO rekomendācija, tas svarīgs elements tālāk. Komisijas loma. Komisijas loma zināmā mērā jau top definēta DAC direktīvā. Uh, par administratīvo sadarbību, un arī šajā gadījumā komisija pilnīgi noteikti saņems visu nepieciešamo informāciju, kas tai vajadzīga, lai uzraudzītu to, vai direktīva darbojas atbilstīgi. Dalību valstīm ir jāsniedz komisijai reizi gadā atbilstīgi informācija par to, kur ir radušies čēršļi, vai pastāv kaut kādas jomas, kur nepieciešama uzlabojumi, un komisija tad pamatoties ar šo informāciju veiks analīzi. Turklāt papildus DAC 4 komisija saņems informāciju uh, arī no dalību valstīm par multinacionālajiem uzņē, koncerniem, kas atsakās sniegt informāciju. Mēs domājam, ka arī tas ir tāds svarīgs elements, kas ļaus pārliecināties, ka nu, informācijas apmaiņa patiešām notiek arī praksē. Un trešām kārtām Jautājums par to, vai papildus interesētās puses vai organizācijas varētu saņemt piekļuvu šādai informācijai no mūsu skatu punkta. Raugoties, tas ir pavisam cits jautājums, par ko šobrīd tiek spriests. Vairāk kārt esam saņēmuši apstiprinājumu, ka komisija um, strādā pie tā, juridiskais priekšlikums tiek um, šobrīd izstrādāts, tātad par šo publisko informāciju CVCR. Nu, par to tā tad vēl tikai spridīsim, tas ir tāds cits jautājums, un es domāju, tikko būs šis priekšlikums, tas atrasinās virkne jautājumu par to, kādā veidā komisija tālāk iesaistās uz šīm valstīm specifisko ziņojumu informācijas publiskošanu. Vēlreiz liels paldies parlamentam par ziņojumu. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju sadarbību turpināt tikpat konstruktīvā veidā. Liels paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs, paldies komisijai. Nu, referenta kungam vārds vēl. Galvenot piezīmes. Priekšsādātāji pateicos. Gribu teikt paldies visiem par diskusijām, paldies visiem, kas diskusijās piedalījās, īpaši ānu referentiem, paldies, ļoti konstruktīvi komentāri. Nu, es diskusijas saprotu tā, ka esmu guvis plašu atbalstu šim pasākumam, DAC 4 pasākumam kopumā. Pastāv ar vien lielāka saprašana par to, ka uh, Mēs nevaram efektīvi cīnīties pret agresīvu nodokļu plānošanas praksi, no izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, ja mēs negatavojam šos valstīm specifiskos ziņojumus. Un ja dalībvalstu var, nu, to iestāds neapmanās ar informāciju, ja mums nav tāds mehānisms, kas ļauj dalībvalstīm dalīties šai informācijā. Un tāpēc domāju, ka tas tāds svarīgs secinājums diskusiju rezultātā, tātad atbalsts šādam mēram pastāv. Uh, Es turklāt gribu teikt paldies arī tiem, kas atbalstīja mūsu iniciatīvu paust mūsu neapmierinātību ar padomus rīcību, kas pieņem politisku lēmumu pirms vēl konsultējusies ar parlamentu saņemus tā atzinumu. Ir ārkārtīgi svarīgi šāda viedokļa arī paust ne tikai procedurālā kārtā, bet arī, nu, tieši tā kā viens no runātājiem teica, tāpēc, ka mums jāpārliecinās, lai būtu konsekventi un saskaņota attieksme pret mūsu darbu visā kopējā šajā nodokļu jomā. Par citiem jautājumiem varbūt vienotības bija mazāk, bet tas, protams, ir tikai normāli, par to vēl spriedīsim eh, darba gaitā tiksimies ar ēnu referentiem. Viena no lietām šī publiskā piekļuva informācijai, kā jau nu pat mums to paskaidroja, mēs joprojām gaidām ietekmes novērtējumu no komisijas un priekšlikumu, tāpēc šo jautājumu ierosinu pagaidām likt pie malas un par to apspriesties vēlāk. lielākā daļa runātāju atbalstīja domu, ka komisijai vajadzētu piedalīties šajā procesā, tātad tai vajadzētu būt piekļuvē šai valstīm specifisko ziņojumu informācijai. Bet tāpat laikā dzirdējām arī bija bāzes, kas izteicās pret to. Vienīgais pamatojums, kāpēc e, komisijai vajadzētu būt daļā no šī procesa, ir tāda, ka komisijai jābūt ar, ar tādu reālu instrumentu, kas ļautu pārbaudīt šīs direktīvas darbību nu, pār, ļautu tai pārbaudīt to, cik lielā mērā dalība valsts tiešām pilda savas saistības direktīvas ietvaros attiecībā uz inform, apmainīšanos ar informāciju um, šajā valstīm specifisko ziņo atskaitīšanās procesu ietvaros. Nu, es domāju, ka, um, nedomāju, ka, nu, var sakot, par to visu vēl spriedīsim. Tālāk par dažiem citiem jautājumiem, nu, piemēram, direktīvas aptvērumu. Arī par to dzirdējām diskusijas, respektīvi par to, cik lielā mērā pašreizējais noteiktais slieksnis ar 750 mil miljoniem eiro apgrozījumā ir pietiekams, lai ietvertu visus multinacionālos uzdā, uz, uzņēmumus. Tika teikts, ka, lūk, varbūt slieksnim jābūt zemākai, nu varbūt, ka jā, bet galvenais arguments, kāpēc šeit parādās šis skaitlis, ir tas, ka vēlējās nodrošināt konsekvenci saskaņā ar, ar SAO dokumentiem. Uh, un šā, šis dokuments ir jau pieņems, pieņems virknē valstu, un lai neradītu papildus slogu vai lai neradītu kaut kādas papildus uzņēmumu kategorijas tikai šeit Eiropas Savienībā, kas tādā veidā būtu tāda nelabvēlīga es dalību valstīm un salīdzinājumā ar uzņēmiem ārpusējas, varbūt būtu labi izmantot šo standartu, kas tiek piemērots visām valstīm, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Nu, lūk, tāds skaidrojums konkrētā skaitļa izvēlē. Tālāk par sankcijām. Ļoti interesanta lieta ir tāds, cik lielā mērā esam gatavi kontrolēt un e, piespiest īstenot šo direktīvu. Tā ir diskusija, par, kas mums atkārtojas atkal un atkal. Nu, lūk, iespējams, ka varētu tikt notikt kaut kāds tāds nodoklis par to, ja netiek veikta nodokļa apmaiņa. Nu, par to vēl varam domāt turpmākā darba gaitā. Uh, Par laika grafiku runājot. Atgādināšu, ka direktīvai jātop transponētai nacionālajos tiesību aktos līdz šī gada beigām. Jāsaka, tas ir tiešām pavisam straujuši process. Pastāv arī priekšlikums, ka termiņš, piemēram, uzņēmumiem šādu valstu ziņojumu sagatavošanai būtu 12 mēneši pēc fiskālā gada beigām. Nu, un te tika teikts, ka varbūt tas ir pārāk ilgs laiks, varbūt to vajadzētu samazināt, bet arī šajā gadījumā mēs vadāmies pēc SAO rekomendācijas. SAO ziņojums ierosina 12 mēnešus, un mēs nevēlamies atkal radīt kaut kādus divus standarts attiecībā uz vienu eh, nu, uzņēmumu grupu vai valstu grupu. Varbūt pieturēsimies pie šiem skaidļiem. Nu, ir dzirdēju vēl arī komentārus. Uh, un citu veidu komentārus, kas man liekas vērtīgi. Nu, protams, ka nav arī nekādas tādas gatavas atbildes, ko sniegt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā esmu priecīgs, ka pastāv tāda plaša vienprātība par šo vispārīgo vajadzību šāda veida tiesību aktu sagatavot. Un ar nepacietību gaidu iespēju strādāt kopā ar kolēģiem, ēnu referentiem eh, pie šī dokumenta tālāk, tā lai nonākam pie laba rezultāta procesa noslēgumā. Pateicos! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Laika grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš 21. marts 2005. pēcpusdienā. Grozījuma izskatīšana 25. aprīlī. Ekon balsojums 26. aprīlī plenāra sēdē. Mm, māja pirmajā plenāra sēdē balsojums. Tālāk piektais darba kārtības punkts. Savienības tiesība, Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzība 2014. gada pārskats. Atzinuma projekta sagatavotājs ir Ramons Tremosai Balčēls. Lūdzu, jums arī tad vārds. Sie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Man ir bijis tas gods sagatavot šo atzinumu projektu un arī ceru uz interesantu sadarbību ar jums tuvāko nedēļu laikā. Komisija ir saņēmusi vairāk nekā 4000 sūdzību par iespējamiem Eiropas Savienības tiesību aktu um, pārkāpumiem. 500 no Spānijas, uh, gandrīz tikpats uh, no Itālijas. Tā ir uzsākts 3200 lietas par uh, novēlotu vairāk nekā 400 uh, direktīvu transportēšanu. Un pēc astoņām dalību valstīm ir uh, ierosināts pārkāpuma procedūras. Jautājums, vai Eiropas Savienības tiesību akti ir tik neefektīvi, vai dalībvalsts tiešām uh, Uh, ievieš finanšu un ekonomiskos tiesību aktus, pie kuriem esam tik cītīgi strādājuši pēdējo piecu gadu laikā. Reālā situācija ir tāda, ka ekonomikas un finanšu jomā tikai Vācija īsteno uh, visus tiesību aktus. Austrija pārkāp tikai vienu direktīvu, bet pārējās uh, valstīs ir dramatiska polijā, Uh, Spānijā, citās valstīs. 2014. gadā tikai 10 no 157 uh, rekomendācijām, kas sagatavotas dalību valstīm Eiropas pusgada ietvaros, tika pilnībā īstenots vai bija panākts ievērojams progress. Tātad tikai 6% uh, rādītājs. Un uh, Uh, ir Polija, Čehijas republika, dažas valstis, kuras vairāk ievēro SAO ieteikumus nekā Eiropas Savienības uh, ieteikumus. Tādēļ šajā uh, atzinumā es aicinu pielikt punktu šādai situācijai, ka dalība valstis sistemātiski pārkāp Eiropas Savienības tiesību aktus bez jebkādām sankcijām. Es aicinu komisiju rīkoties un nepieļaut to, ka var izvēlēties, ievērot vai neievērot šos tiesību aktus. Kādēļ, kolēģi, mēs tik centīgi esam strādājuši iepriekšējos gados, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību, pat ja komisija neizmanto tās pilnvaras, ja Francija vai Spānija neievēro izvirzītos budžeta mērķus? kāda jēga pieņemt jaunas direktīvas, ja jau spēkā esošās tiek sistemātiski pārkāptas. Attiecībā uz Eiropas noguld, garā, um, noguldījumu garantijas schēmu vai uh, ko mēs varam darīt tālāk, ja jau desmit dalībās neievēro spēkā esošo direktīvu. Un kā panākt uzticības atgūšanu uh, mūsu banku sistēmai, ja sešas dalību valsts neievēro Bēlīna noteikumus un uh, Itālijā uh, tās vispār ir tiesības. Kāds brīnums, ka noskaņojums kļūst ar vien eiro skeptiskāks, ja novēlo to maksājumu direktīvu Spānijā pārkāpja viss pilnībā vairāk nekā miljons darba vietu e, ir zaudēts Spānijā novēloto maksājumu dēļ, tādēļ, ka šī direktīva netiek ievērota. Ja komisija un parlaments nereaģēs, tad Eiropas Savienība varētu pārvērsties par milzīgu domnīcu. Mēs vairs nespējām pārvaldīt krīzi Eiropas Savienībā, un mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas Savienības tiesību akti zaudētu jebkādu nozīmi Mums ir nepieciešams vairāk regulu, mazāk direktīvu, ir jāpastiprina sankcijas pret tām dalību valstīm, kuras neievēro Eiropas Savienības tiešību akciju, tīpaši banku uh, sektora. Ir nopietni jāizturas pret mūsu tiesību aktu īstenošanu, ja mēs vēlamies uh, saglabāt ietekmi Eiropas Savienība ir jāizveido likumdošanas kontrolas komiteja, tā kā tas ir attiecībā uz budžetu kontroli. Uh, šie jautājumi ir jārisina arī no politiskā viedokļa, un es domāju, ka ir beidzies tehnokrātiskās pieejas laiks komisijā vainu. Uh, ir jābūt demokrātiskai leģitimitātei, tiešās vēlēšanās ievēlot uh, komisijas priekšsēdētāju, vai arī jāatzīst, ka komisijas pilnvarām vairs nebūs nekādas nozīmes, jo tā nespēs panākt uh, pieņemto tiesību aktīstenošanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Nu, arī tas, ja parlaments ieceļ uh, šo amatpersonu, tas var nodrošināt leģitimitāti ne tikai tiešas vēlēšanas, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Zalbas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstājos uh, ETP ēnu referēt Matičēlo kunga vārdā, uh, kurš nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Pirmkārt, mēs atzinīgi vērtējam Tremoskunga atzinumu, tas ir labs pamats turpmākam darbam. Mēs uzskatām, ka atbilstoša spēkā esošo tiesību aktu īstenošana ir būtiska uh, piekrītām punktiem par ekonomikas pārvaldību. No otras puses, mēs nepiekrītām tam, ka tiek uh, atzinumā minētas konkrētas valsts. Paldies, priekšsēdētāji! SND, SND vārdā Frunculītis kungs. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Vēlos pateikties referentam par sagatavoto atzinumu. Šeit ir vairāki aspekti, kam mēs piekrītam, it īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu visās dalībvalstīs, ka tas ir ļoti būtiski, lai stiprinātu Eiropas Savienību saskaņā ar līgumos uh, ierakstīto. Bet uh, tāpat laikā es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienības pamattiesību harta ir ar tādu pašu tiesisko vērtību kā līgumi, bet mēs vēlētos ierosināt dažus nelielus grozījumus. Piemēram, trešajā punktā gribu uzsvērt to, ka novēloto maksājumu di direktīvas neīstenošana 11 valstīs ir saistīta ar publisko finanšu situāciju krīzes ietekmē un tāpat laikā uh, ir arī citas direktīvas, kas joprojām nav transponētas, kuras ir arī būtisks, piemēram, par piekļuvi kredīt iestādēm vai par kredīt iestāžu un investīcijas firmu ja pāraudzību vai par budžeta uh, ietvaru regulēm dalībvalstīs vai par patērētāju tiesībām. Tālāk, ceturtajā punktā uh, Es uzskatu, ka eirozonas nepabeigtība ir novēdusi pie šīs smagās krīzes un arī noteikta veida politika. Tieši šā iemesla dēļ tika izveidots Eiropas pusgads ekonomikas koordinācija un bankas, banku uzraudzības sistēma. Īpaši eh, būtu arī labāk, ja. Jā īsteno pasākumu, izmantojot pieejamo elastību pilnā mērā. Ir jāizveido, uh, jāpabeidz monetārā savienības uh, izveidu un jāveido banku savienība pilnā mērā. Es pateicos arī par centieniem iekļaut Eiropas dimensiju noguldījumu uh, garantijas sistēmā, bet mūsuprāt šīs nacionālās sistēmas un EDAS uh, ieviešana nav pretrunīgas. Tāpat jāatbalsta komisijas centieni par uh, informācijas plašāku pieejamību par Eiropas Savienības tiesību aktiem, un noslēgumā gribu teikt, ka esmu gatavs cieši sadarboties ar atzinumu autoru un ēnu referentiem. Paldies priekšsēdētāji Kēja nevarēja piedalīties, diemžēl, šajā sanāksmē, un viņa lūdza man teikt dažus vārdus viņas vietā. Keja vēlas pateikties eh, referentam par eh, labi veikto darbu piekrīt arī tam, ka atsevišķi dalību valstis nav informē ieviesušas visu tiesību aktus par finanšu pakalpojumiem un ir šokējoši, ka strādājot pie MIFID 2 ir konstatēts, ka atsevišķi dalību valstis nav pilnībā ieviesušas MIFID 1. Ceram, šis ziņojums uzlabos kopējo uh, īstenošanas līmeni, un tāpat laikā var saprast, ka atsevišķas dalību valstis kavējas pārņemot direktīvas, kura, ja ir noteikti nereāli termiņi pirmā līmeņa tekstam, un te ir runa, piemēram, par benchmark direktīvu, ka, kuras gadījumā tika konstatēts, ka termiņi ir pārāk optimistiski bijuši. Mēs daudz eh, šeit runājam par labu likumdošanu, bet šādi ātrie risinājumi nav labas likumdošanas paraugs, tā, tie ir pieļaujami tikai um, atsevišķos izņēmumu gadījumos. Tāpat ir uh, uh svarīgi, lai uh, komisija būtu labāk informēta par kolēģu veiktiem izvērtējumiem, par Eiropas Savienības noteikumiem un par trūkumiem, kuri pastāv un kuri būtu jālikvidē. Un pēdējais ieteikums būtu varbūt izveidot AFCO paspārnē apakškomiteju, kura sekotu Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanai. Uh, varbūt šis jautājums būtu vēl jāizvērtē, ņemot to, cik šie jautājumi ir sarežģīti, tīpaši ekon uh, pārziņā esošās direktīvas un e, regulas. Mēs neesam pārliecināti, ka e, citas komitejas apakškomiteja varēs pievērst šiem e, jautājumiem pienācīgu uzmanību, tīpaši ņemot vērā, kāda kompetence šeit ir nepieciešama, tāpat jādomā, vai tas nenovedīs pie darba dublēšanās, nevis uzlabošanas. Un mēs varētu arī varbūt aicināt komisiju regulāri atskaitīties ekon vai kādai citai atbildīgai komitejai par tiem jautājumiem, kas šobrīd ir īstenošanas posmā varētu veidot tādu publisku fórumu šādām diskusijām. Tas būtu mūsu ierosinājums. Un noslēgumā Keja eh, apliecina savu gatavību aktīvi turpināt darbu pie šā jautājuma. Paldies! Mak matu kārtīju zālē neredzu, ne kādu citu goe biedru. Mihails Raimans, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī atzinumu autoram par sagatavoto dokumentu. Ir daži jautājumi, par ko ir pārāk maz runāts. Tātad ne tikai Eh, svarīgs ir tas, ka netiek īstenoti tiesību akti, mēs uzskatām, ka ir arī politiskas problēmas. Tikai uh, likumdošanas ievērošana automātiski mūs no krīzes neizvestu. Mums ir jāmaina kustības virziens. Un mēs nevaram uzskatīt, ka krīzes pārvaldība pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi nevainojama. Mēs uzskatām, ka, ir, ka tā ir bijusi tikai procikliska. Uh, svarīgi būtu norādīt arī, kad tiek runāts par tiesību aktu pārkāpumiem jārunā arī par muitas un nodokļu jautājumiem. Šeit ir eh, eh, ceturtais lielākais eh, pārkāpumu skaits un mēs vēlamies aktīvi darboties šajā jomā, prasām, lai komisija aktīvi sekotu attīstībai un treš, pēdējos trīs punktos ir runa par apakš komiteju. Nu, mēs vēl uh, piedalīsimies diskusijas par šiem jautājumiem un dosim savu ieguldījumu. Paldies! Neviens nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, tagad vārds referentam. Paldies tikai pāris komentāri par kolēģu teikto. Vispirms ETP referentam. Gribu teikt, ko, dārgais Pablo, mums nav jābaidās saukt uh, valstis vārdā, jo mēs esam iepazinušies ar komisijas mājaslapu, kurā ir uzskaitītas valstis, kuras neievēro uh, šos tiesību aktus, ja kāds vēlas uzzināt šo informāciju, to var iegūt komisijas mājaslapā. Es tāpat atceros, ka pirms trim gadiem, kad es biju referents par konkurētspējas ziņojumu, tad arī mēs tā kā šaubījāmies saukt vārdā Google, kurš uh, uh, neievēro kārteļu likumdošanu, un beigās liels uh, skaits deputātu nobalsoja par uh, uh, ziņojuma tekstu, kurā komisija tika aicināta izmeklēt um, Google rīcību. Un uh, tagad šis uh, nerakstītais konsens par to, ka nevienu dalību valsti ne, nedrīkst minēt šajā ziņojumā, jau tas tā kā polit, ne, politiski nepareizi būtu, bet, nu, kolēģi, ir pienācis laiks, kad uh, pilsoņi uh, vēlas, lai mēs skaidri un gaiši runātu par šiem jautājumiem. Uh, Un uh, ir jāspēr uh, uz priekšu jauni soļi Eiropas integrācijā, bet tas nav iespējams, ja mēs šo jautājumu neatrisināsim. Mēs nevaram turpināt uh, virzību uz priekšu kā savienība, ja mums pastāv ļoti liels atšķirības dalību valstu rīcībā. Teiksim, uh, Vācijā varbūt ir labākais darba tirgus pasaulē, un tāpat laikā Dienvidu valstīs ir varbūt pasaulē sliktākais darba tirgus. Mums ir jāpanāk konverģence arī labākās prakses ziņā. Eiropas Savienībai nevajag būt uh, pārskaitījuma Eiropai, bet ir jābūt labākās prakses uh, Eiropai, tiek, kurā tiek pieņemti tādi tiesību akti, lai visas dalību valstis varētu paņē, pārņemt labāko pieredzi no citām valstīm. Mums ir jāpārtrauc uh, līdzinējā uh, rīcība, kā jebkurš uh, rīkojas kā vēlas likumdošanas uh, īstenošanas jomā Protams, esmu gatavs uh, diskutēt ar kolēģiem, un jūs jau beig beigās arī balsosiet par vai pret šādu nostāju, bet Pablo teica, ka nevēlas, lai tiktu minēti konkrēti dalību valstu vārdi šajā dokumentā. Nu, kā es teicu, konkurences ziņojumā pirms trim gadiem arī bija šāda situācija, bet pēdējos trīs gadus Google ir uh, ierakstīts šai tekstā un deputātu lielais vairākums arī nobalsoja par šādiem dokumentiem. Tālāk sociāldemokrātu referentam grib teikt, jā, kas svarīgi ir atrisināt novēloto maksājumu problēmu jo mēs pirms gada nobalsojām par regulu šeit parlamentā, jo ekonomikas sistēmas pamatā ir novēloto maksājumu direktīva. Amerikāņi saka, ka darījums ir noticis tikai tad, kad ir samaksāta nauda. Eh, tāpat eh, ir eh, runa par to, ka rietumu civilizācija var pastāvēt tikai tad, ja līgumi tiek pildīti. Pretējā gadījumā mēs neko nevaram veidot un attīstīt. Un vakar lielajā spāņu laikrakstā L'Expansion bija publicēta informācija par to, komisija plāno noteikt sankcijas pret Spāniju tādēļ, ka netiek pildīta regula par novēlotiem maksājumiem. Un atbildot Sandaram Lūnesam un manam kolēģim Raimondam no zaļajiem, gribu teikt, ka. Nu jā, šeit tik minēti nereāli, nereāli termiņi banku likumdošanas īstenošanai. Uh, bet, nu, pilsoņiem šādas informācijas nav. Un nākamreiz, kad mēs pieņemsim šādu vērienīgu tiesību aktu, mums ir jābūt lielākiem realistiem. Es nepiekrītu arī tam, ka šī apakškomiteja vairotu birokrātiju. Es uzskatu, ka tā būtu iespēja izveidot apakškomiteju, lai mm, pievērst uzmanību šim svarīgam jautājumam. Esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus, varbūt šis ierosinājums negūs atbalstu, jo nav jau tik viegli izveidot apakškomiteju, bet mēs, eh, mums jāsaka pilsoņiem, ka pa vecam strādāt vairs nevar. Un paldies visiem kolēģiem, ceru uz ciešu sadarbību turpmāko nedēļu laikā, mm, veidojot vienprātību par šo svarīgo atzinumu. Paldies! Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 22. marts, 2012. Grozījuma izskatīšana 19. aprīlis. Balsojums ekonu komitejā 25. vai 26. aprīlis. Balsojums jūrī komitejā 24. maijā. Tagad astotais darba kārtības punkts. Kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikumas ievērošanas pienākuma ilgumu. Referents Eh, Sīmonkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Šodien mums ir jābalso par manu ziņojumu par eh, minimālo pamatlikmi eh, ievērošanu pienākumu ilguma līdz pat 2017. gadam. Tātad te ir runa par pievienotās vērtības nodokļa direktīvu. Un tā kā tā ir padomas direktīva, tad uh, Eiropas parlamentam ir jānodrošina tikai konsultācijas. Tātad te ir runa par 15%, kas ir jāmaksā dalība valstīs, un tātad jau piecas reizes esam pagarinājuši šos noteikumus. Mūsu mērķis ir noteikt minimālo pamatlikmi, un kas ļautu mums noteikt līdzvērtīgus pievienotās vērtības nodokļus. Uh, un lai nenotiktu negodīga konkurence pārobežu tirdzniecībā. Šī direktīva bija paredzēta kā pārējais pasākums, jo um, tika domāts, ka varēs vienoties par pievienotās vērtības nodokli. Līdz šim šāda vienošanās nav panākta. Neskatoties uz to visu, mēs varam tagad pozitīvi novērtēt, ka PVN rīcības plāns uh, Eh, ko eh, komisija eh, publiskos 23. martā, ļaus veikt tālākus pasākumus no komisijas puses, lai beidzot ieviestu kopīgu pievienotās vērtības nodokļu sistēmu. Te ir runa par efektīvu uh, vēršanos pret pievienotās vērtības nodokļa krāpšanu. Un tieši tāpēc mēs arī gatavojam ekon iniciatīvas ziņojumu, to gatavo Bernards Langens. Uh, Mums ir jādomā par šo minimālo pamatliekmi PVN, un ar šo komisijas rīcības plānu atkal tiks atsāktas diskusijas. Tuvākajos mēnešos būs skaidrs, vai dalību valstis um, tendenciozi ir pāra PVN minimālo pamatlikmi, vai ir iestājas par elastīgu sistēmu, kas neparedz minimālo pamatlikmi. Kamēr notiek šīs diskusijas un laika nav vairs tik daudz, uh, būtu tikai prātīgi, ja minimālā pamatlikme PVN, par kuru mēs šodien balsosim, atkal tiktu pagarināta uz diviem gadiem. Tāpat vajadzētu norādīt, ka komisija uh, diezgan vēlu ieteica šo pagarināšanu, tātad te ir runa par retroaktīvu piemērošanu no 2016. gada 8. janvāra. Jautājums, uh, ko uzdeva Paunamas kundze un arī Langena kungs, vai eh, procesuāli viss ir um, labi. Nu, izskatās, ka viss ir kārtībā. Protams, mums ir jādomā arī par uh, šī pasākuma racionalitāti, un tieši tāpēc mums šodien ir jābalso par komisijas priekšlikumu. Gribētu vēl norādīt, ka no uh, komisijas puses parlaments gaidītu uh, daudz uh, veiklāku rīcību. Paldies! Eva Paunova, Tautas partijas grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentam. Kā jūs eh, norādījāt, mēs eh, spriežam par grozījumiem attiecībā uz vienkāršotās procedūras piemērošanu. Mēs vēlamies, lai par šo priekšlikumu varētu iesniegt grozījumus. Tas tika darīts tāpēc, ka komisija uh, diezgan vēlu iesniedz savu priekšlikumu par direktīvas grozīšanu. Pašreizējie noteikumi tiek piemērot līdz pagājušā gada 31. decembrim. Vairāk nekā divus mēnešus vispār nav bieži spēkā nekāda tiesība akta attiecībā uz PVN minimālo pamatlikmi. Tieši tāpēc nācām klajā ar šo grozījumu. Uzskatām, ka parlamentam ir pienākums uh, saukt komisiju pie atbildības. Īsnībā esam iesnieguši divus grozījumus, un es gribētu aicināt jūs visus to atbalstīt. E, pirmais grozījums, kā jau referents norādīja, norāda, ka mēs nožēlojam, ka komisija šo priekšlikumu sagatavoja tik vēlu, un tieši tāpēc PVN vajag piemērot ar atpakaļiejošu spēku. Un mēs vēlamies būt konsekventi. Uh, Mēs vēlamies izvairīties no jebkādiem pārtraukumiem noteikumu piemērošanā. Piektajā grozījumā mēs prasām piecu gadu pagarinājumu šim noteikumam divu gadu vietā. Patiešām komisija pārēdz ieviest jaunu PVN sistēmu līdz 2018. gadam, bet mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir nodrošināt piemērojumus noteikumus garākam laika periodam, gadījumā, ja mēs saskartos ar kavēšanos jaunu tiesību aktu pieņemšanā. Uh, Kā jau jūs teicāt, jaunais rīcības plāns eh, bija paredzēts uz šonedēļu, bet tas tagad ir atlikts. Uzskatām, ka pašreizējā PVN sistēma ir jāmodernizē, lai izvairītos no pārtraukumiem PVN piemērošanā. Tātad eh, te ir, ir jūtami iztrūkumi vairāk miljardu apmērā. Uzskatām, ka ir vajadzīgi novatoriski uzņēmiedarbības modeļi, mums vajadzīgs progress eh, pie nodokļu piemērošanā. Uh, Tāpat arī mums ir jābūt piesardzīgiem, ir jānodrošina, lai šie noteikumi attiektos uz PVN likmēm. Paldies! Um, EKR e e grupa vai kāds vēlas izteikties? Paldies, priekšādātāji! Esmu Āna referents par šo jautājumu, var izteikties īsi. Uh, Es vēlētos vienkārši atkārtot to, ko mēs teicām jau iepriekšējo reizi. Mēs eh, zinām, ka komisija gatavo plānus, mēs eh, vēlam viņiem visu to labāko, vēlamies, lai viņi strādātu ātri, un gribētu norādīt, ka esam iepazinušies ar EPP grozījumiem, esam gatavi tos atbalstīt. Uzskatām, ka šie pielāgojumi ir ļoti labi, un mēs varam tiem tikai piekrist. Paldies! Tagad uh, eh, iedzēka kungs. Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka šie samazinātie, uh, samazinātās likmes PVN vajadzētu skatīt saskaņā ar komisijas rīcības plānu. Es uzskatu, ka minimālo pamat likņu garāka piemērošana ir pāragra, bet mēs atbalstīsim pirmo grozījumu, ko iesniedz tautas parties grupa, kur ir teikts, ka mēs eh, nožēlojam to, ka komisija eh, pieprasa eh, šīs pamatlikmes piemērošanu daudz vēlāk nekā būtu bijis vajadzīgs. Marīza Matiesa, goja grupa. No goja grupas neviens neizsakās. Labi. Urtas un kungs. Nē? Labi. Komisija. Nē. Referents. Gunējumie kolēģi. Paldies par jūsu informāciju. Uzskatu, ka esam apmainījušies ar viedokļiem. Es saprotu Paunavas kundzi, kur runāja par uh, laika periodu. Šeit ir daudz dažādu argumentu. Protams, uh, mēs varētu pieprasīt garāku periodu. Uzskatu, ka mums ir jābūt ambicioziem, un es kā referents iestājos par to, ka, ja jau komisija ir nākusi klajā ar laika periodu, un kas uh, paredz, ka būs uh, gala risinājums, mums uh, nevajadzētu tagad uh, Uh, runāt viņiem pretī, bet es, protams, saprotu arī jūsu argumentāciju, jo tas nodrošinātu daudz drošāku laiku plānošanu. Nu, paskatīsimies, uh, ko deputāti domās par jūsu grozījumu. Thank you. Paldies. Vai mēs varam balsot uzreiz? Esam eh, mazliet uh, uh, pasteigušies, mums ir laiks. Pēc divām minūtēm balsosim. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kartes, ievietojiet tās uh, balsošanas ierīcēs. Actually, we are perfectly in time. We were supposed to be 11. Tad, tad balsošana bija paredzēta 10 pār 11. Mēs esam ļoti labi iekļaujušies laikā. <laughs> so, yeah, colleagues, uh, I, I... Godājumie kolēģi, pārbaudīsim iekārtu. Sākam balsot. Pārbaudām.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 commissioner put the card we wait for you gaidām vēl labi beidzam balsot izcili tagad varam sākt strādāt pirmais grozījums par pret atturas pieņemts otrais grozījums par pret atturas pieņemts Noraidīts. Trešais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais par. Pret. Pārbaudīsim piekto. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Seši pār. Pret. At, pieņemts. Nē, pārbaudīsim, es tomēr neredzēju. Favore, Antonio. Beidzam balsot. Jā. Septītais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Balsosim par visu tekstu kopā ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 5 pret 4 atturas. Balsosim par eh, normatīvo rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Let's wait our colleagues. Pagaidīsim uz kolēģus. Quick, quick. Ātrāk. Ester, jā. Estere, jā. Beidzam balsot. 41 pār, 5 pret, 4 atturējušies. Apsveicam referentu. Uh, next. Nākamā sanāksme 22. martā 2009. Lielas paldies visiem, sanāksmes lēdzu. Thank you.